ievēro cilvēku tiesību prasības. Protams, jānorāda, ka tā ir ļoti vienkārša metode. E, pasakot, kādi e, nolīgumi ir parakstīti un ratificēti, bet tas nav pietiekami, ir jābūt uzraudzības mehānismam, kā šīs darbības tiek īstenotas. Taču, manuprāt, mums šobrīd ir lieliski iespēja uzlabot atpakaļ uzņemšanas politikas lai cilvēku tiesības tiktu ievērotas. Man pēdējā piezīme, kas šķiet ir krietnes eh, caurskatāmības trūkums atpakaļ uzņemšanas politikas darbībā, un, manuprāt, galvenokārt eh, tas ir divpusējo protokolu dēļ, kurus dalībvalstis ir parakstījušas ar trešajām valstīm. Vai komisija varētu paskaidrot šo protokolu status, vai tie ir publiski dokumenti, vai tie ir komisijas rīcībā, ko komisija sacītu, ja šī komiteja vēlētos gūt pieju e, manas nosauktajiem dokumentiem. Es domāju, ka būtu svarīgi zināt, kas notiek starp dalību valstīm un trešajām valstīm, un vai komisija apzinās to, ka Eh, piemēram, dalību valstī Slovākijai 27. aprīlī Kievā notiks slepena tikšanās attiecībā uz atpakaļ uzņemšanas protokolu eh, noslēgšanu ar Kiju, ar Ukrainu. Un es gribētu eh, komisiju turēties ļoti uzmanīgi attiecībā uz tādu valstu kā Ukraina, kas nav izveidojusi savu mehānismu attiecībā pret patvēru meklētājiem, kur tiek pakļauta ļoti smagām ret, e, represijām. Grīsbeks kundze, arī es vēlētos pateikties mans servīzija kungam un visai mīkstinātajai bilancei, ko ir publicējusi E, komisija. Un tagad daži vārdi, e, lai pārāk neatkārtotu jau kolēģi sacīto un kam es lielā mērā piekrītu. Esmu gandarīta, kāpēc. Nu jau 12 nolīguma spēkā stāšanās. Tomēr mums pēc septiņiem gadiem ir izdevies panākt izvērtējumu kuru mēs vēlamies jau uh, ilgus gadus. Taču labāk vēlākā nekad mums ir mm, šī bāze, ko ik viens labi pārzina, šo struktūru, ko viens labi pārzina, bet kas ir ļoti nozīmīgs Eiropas Savienības jautājums, runājot par būtiskiem principiem un arī ņemot vērā šodienas aktualitātes attiecībā uz vidusjūras dienvidu krastu, man būtu neliels jautājums šajā sakarā. Kolēģi atgādināja, ka tas izskatās pēc šķīstīšanas, bet manuprāt, šeit mēs runājam par Eh, par konfliktu starp cilvēktiesību ievērošanu, neievērošanu un Eiropas Savienības pamatprincipiem. Lūk, daži jautājumi šajā sakarā, no kuriem pirmais vēl nav ticis pieminēts līdz šim, bet eh, laikam visi ikvienam tas ir prātā, ir tāds, ka debašu un vēlāk balsojumu laikā kopš Lisabonas līgums spēkā stāšanās mēs uzstājām uz nepieciešamību balstīties uz NVO un starptautiskajām organizācijām e, jauktu atpakaļ uzņemšanas komiteju sakarā, lai sekotu pamattiesību ievērošanas garantijai. Tas ir norādīts e, šajā bilancē. Un es gribu pasvītrot nepieciešamību sadarboties ar NVO un šai sadarbībai mēs varētu piesaistīt kon parlamentu kontroli. Ir tiesa, ka deputātiem ir uh, grūti strādāt šajā jauktajā atpakaļuzņemšanas e, komitejā, taču pārskatot regulāri šos atpakaļuzņemšanas nolīgumus, tas varētu mūsu acīs un arī e, da, manās un daudz kolēģu acīs būt e, kā uzraudzības elements attiecībā uz daudziem riskiem to personu pār, e, tiesību pārkāpumšanai, kas e, atrodas šajā procedūrā. Tālāk sadarbība ar trešajām valstīm, kas ir padarīta sarežģīta un pat daļēji nespējīga ar šo divpusējo nolīguma sistēmu. Šī sadarbība, vai tā ir pietiekami caurskatāma, vai komisijas rīcībā ir pietiekami daudz informācijas, lai un pietiekami daudz ticamu faktu, lai varētu īstenot kontroli pār notiekošo, kas notiek ar citiem cilvēkiem Un tas, protams, ietekmē 12. ieteikumu, kuru man servīzīkums jūs vairāk kārt pieminējāt par nolīguma pagaidu pārtraukumu klauzulu. To varētu būt ļoti sarežģīti īstenot, jo, lai to pārtrauktu, ir nepieciešama pietiekami daudz ticamu datu. Es varu pieļaut, ka valsts, kas pārkāpja pamattiesības, diez vai atzīs, ka to dara, jo pēc tam varētu eventuāli uh, iestāties šīs uh, pagaidu klauzulas nosacījumi. Un kā mēs varētu rast šo līdzsvaru un izvairīties no cilvēktiesību pārkāpuma riska, par kuru mēs visi zinām, kā ka tas ir ļoti nopietni. Un visbeidzot, trešais jautājums, lai es nerunātu pārāk gāri. Kā jau tika norādīts, divpusējie nolīgumi Lībija, Itālija vai Itālija, Tunisija, vidus jūras dienvidos vai notiek kāda virzība ar šiem atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem ar vidus jūras dienvidos dienvidu krasta valstīm, kuru aktualitāte ir ļoti degoša šodien. Ja kolīno lūdzu. Es no savas puses eh, gribētu apsveikt jūs, jo es saprotu, ka tiešām saule Kanārijas salās spīd, un tas ir tālu no Tunisijas un no Lībijas. Komisijas pārstāvi kungs, man tiešām bija ļoti interesanti uzklausīt visu, kas jums bija sakāms, kā arī mm, tas, cik jūs detalizēti to visu izklāstījāt. Tik noslēgts īpašs līgums starp Itāliju un Lībiju, un man jums jāpiekrīt, ka divpusējie nolīgumi ir svarīgi, arī kopienas nolīgumu kontekstā. Tomēr šiem kopienas nolīgumiem ir prioritāra loma, un man ir jāpiekrīt iepriekšējo runātāju teiktajam. Tas ir, tad, kad mēs noslēdzām līgumu ar Lībiju, tad tur bija uh, nodaļa par komerclīgumiem un pamattiesībām. Un kas tur notika? Ir ļoti svarīgi, lai būtu stimuli, kas nodrošina pamatiesību ievērošanu, bet pirms pāris nedēļām Frontex saņēma jaunu mandātu, un mēs gribētu zināt, ko komisija par to domā šī kontekstā. Uh, Eh, tiekoties ar eh, Frontex, tad mēs redzam un saprotam, cik tas ir svarīgs, kaut arī tas tiešām eh, ļoti sargā savus resursus, gan naudas, gan cilvēku resursus, bet mēs redzam un saprotam, ka solidaritāte um, ehm, dalībvalstu starpā ļoti svarīga. 50 cilvēki tikai ir Frontex štatā, pārējie tiek nosūtīti no dalībvalstīm, un tikai trešdaļa no dalībvalstīm vispār ir snieguši no savas puses kādus resursus kā papildinājumu Frontex. Frontexam. Un, protams, ir nepieciešama nodaļa nolīgumos par uh, pamatiesībām, bet kas parādījās vakar iekšlietu tieslietu padomē, parādījās arī tas, ka pastāv milzīga plaisa starp to, ko sagaida un gribētu Eiropas parlaments Uh, lai atrisinātu situāciju gan Itālijas, gan Kipras uh, interesēs, kuras cieš no šīs migrācijas plūsmas, un tas saskaras ar daudzu dalību valstu sautīgumu un egoismu. Uh, tāpat ir šie divpusējie nolīgumi ar Tunisiju un ar Lībiju, bet ko mēs darām kā Eiropas Savienība, lai mazinātu uh, šo uh, migrantu plūsmas ietekmi. Citādi varētu notikt tā kā Ventimiljā, kur uh, franču valodā runājušie ekonomiskie migranti gribēja iekļūt Francijā, šķērsot Francijas robežu, bet viņi to nevarēja izdarīt. Mēs katrā ziņā negribam radīt. Uh, nevajadzīgu antagonismu vai pretrunīgas situācijas. Mēs, protams, vaicāsim un uzdosim komisijai oficiāli šo jautājumu, bet varbūt jūs varētu tagad praktiski atbildēt, kā Eiropai tikt galā ar šo problēmu. Kā mēs varētu pēc iespējas ātrāk repatriēt cilvēkus, jo Itālija ir atbildīga uh, Eiropas Savienības dalībvalsts. Paldies! Man Vēl ir vismaz trīs runātāji pieteikušies uzdot jautājumus, un tāda būs mans ar visī kunga atbildes. Pirms Māms Roms kundze eh, stāstīs mūsu komitejai par nesenajiem notikumiem iekšlietu tieslietu padomē. Un es gribētu aicināt eh, kolēģus lūdzu izteikties īsi un kodolīgi. Paldies! Boskurts kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, es dzirdēju, ko jūs teicāt, tādēļ es tiešām izteikšos īsi, un man ir divi jautājumi. Vispirms par cilvēktiesībām. Mēs esam dzirdējuši sūdzības um, Eiropas parlamentā par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Pakistānu, jo uh, ir uh, vēl starptautisks nolīgums, ko Pakistāna nav parakstījusi. Savā ievadā jūs norādījāt, ka tur būs īpašs uzraudzības klauzula, bet ko mēs reāli varam sagaidīt un kā mēs varam būt pārliecināti, ka eh, šīs normas tiks ievērotas. Otrais jautājums ir par Turciju. Es saprotu, ka tiks slēgts vairākas sarunu eh, sadaļas ar Turciju un jūs eh, arī sākumā teicāt, ka ir nepieciešams radīt vajadzīgos un pareizos stimulus, un man ir tā pati saruna, ko jūs, eh, tā pati sajūta, eh, ko, ko jūs teicāt par citām valstīm, arī attiecībā uz Turciju. Es domāju, ka uz Turciju arī attieksies eh, šie paši nolīgumi, kas attiecībā uz citām trešajām valstīm, bet šķiet, ka tā nebūs. Un man šķiet, ka ir ļoti grūti uzsākt dialogu par vīzu režīmu ar Turciju. Vai jūs varētu mums pastāstīt par to, kuras tad ir ir tās paraugu valsts šādām sarunām? Paldies! Oui, je, je vais... Es tā kā ļoti daudz um, jau tika pateikts, tikai uzdošu pāris vienkāršus un precīzus jautājumus. Jūs runājāt par šo pārtraucošo klauzulu cilvēktiesību pārkārtuma gadījumus. Kā jūs redzat, ņemot vērā to, ka demokrātijas klauzulas ir praktiski visos nolīgumos, kas nekam e, nedara, kā mēs redzam, Lībijas un Tunisijas piemēru mums tikai to apliecina. Jūs izdarāt kopsavilkumu, ko es uzskatu pat drīzāk negatīvu, kāpēc mēs turpinām e, runāt par atpakaļ un. E, diskutēt šos atpakaļ uzņemšanas nolīgumus, ņemot vērā to, kas notiek Arābu valstīs. Es nāku no zemes, kas eh, sadarbības politikā ar tādām valstīm kā Tunisiju šo atpakaļ uzņemšanas nolīgumu kā nosacījumu ikvienam sadarbības nolīgumam ar šo valsti Es to uzskatu par skandalozu, apzinoties, ka citas valstis eh, noslēdz šādus, ir noslēguši šādus līgumus ar Benelī valdību. Eh, kā šeit ir ar pātrinātajām procedūrām? Vai mēs nevarētu gūt patiesi ticamus eh, datus, jo šīs e, procedūras ir vēl kaitīgāks nekā e, nekā neticam dati. Tālāk jūs. Merci. Paldies, Bronksakums. Uh, presume... Paldies! Es pieņemu, ka vienīgais uh, risinājums personai, kas ir jāatgriež atbilstošiem līgumam, kas vēlas izvairīties no tā, ir solīt viņam, ka pret viņu labi izturēsies, kad viņš aizbrauks atpakaļ. Uh, Un eh, vai eh, tiešām kāds ir teicis, ka pret viņiem izturēsies slikti, kad viņi atgriezīsies? Otrakārt, eh, vai mēs meklēsim kaut kādus pierādījumus. Jautājums ir, vai vispār kāda persona ir tikusi atgriezta atbilstoši atpakaļ uzņemšanas nolīgumam, ja no tā ir tik viegli izvairīties? Patiesībā šajā gadījumā mēs, man liekas, esam atgriezuši lietas ar kājām gaisā, e, jo pretējā gadījumā iznāk tā, ka šīs personas netiks atgriezt, ja vien viņi e, nepierādīs, ka pret viņiem slikti izturēsies. Paldies! Mans ar visī kungs tagad jums ir iespēja reaģēt un atbildēt uz izvirzītajiem jautājumiem. Jāsaka, ka tādu bija visai daudz, tādēļ Mēs būtu pateicīgi, ja jūs varētu runāt ļoti konkrēti un kodolīgi. Paldies, jā, es centīšos to darīt. Vispirms eh, bija rinda jautājuma par attiecībām starp Eiropas Savienību un par esošiem divpusējiem nolīgumiem kā papildinājums atpakaļ uzņemšanas nolīgumam. Vispirms par ziņojumu. Tas ir ziņojums ar ieteikumiem, kuras jūs redzat, un mēs, analizējot esošo situāciju, konstatējām, ka ļoti bieži dalība valstis dod priekšroku divpusējiem nolīgumiem, nevis esošam Eiropas Savienības visaptverošam atpakaļ uzņemšanas nolīgumam. Mēs neizdarījām secinājumu, ka mums vajadzētu radikāli līdzsvaru mainīt. Es tikai, mēs tikai konstatējām esošo situāciju. Tāpat laikā, protams, Eiropas Savienības atpakaļ uzņemšanas nolīguma ir spēkā, bet te ir jautājums par uh, konsekvenci politiskajā līmenī. Un ja patiešām izrādās, ka efektīvāki un ilgtspējīgāki ir. Eiropas Savienības nolīgumi nevis sadrumstalot divpusējie nolīgumi, tad uh, mēs, protams, varam domāt par izcinājumiem savādākiem nekā šie divpusējie nolīgumi. Bet, kā es teicu, mēs esam vienkārši izdarījuši faktu konstatāciju. Ja Eiropas Savienības nolīguma nepastāv, un es to teicu jau pirms mēneša attiecībā uz līgumu starp Itāliju un Lībiju par to līguma daļu, ko mēs redzējām, Jo šajā situācijā nebija Eiropas Savienības nolīguma, tādēļ tika noslēgts divpusējs nolīgums, un tas izrādās darbojas ļoti efektīvi. Un tajā laikā es to teicu, un es atkārtošu atkal, ka, un starp citu, Itālija vienmēr ir ieņēmusi arī tādu nostāju, ka galu beigās būtu labāk, ja mums būtu arī Eiropas Savienības līmeņa nolīgums, kurā būtu daudz lielāks aptvērums. Un patiesībā par to mēs arī vedam sarunas ar Lībiju ietver līguma kontekstā starp Eiropas Savienību un Lībiju. Un Itālija to arī atbalsta. Tālāk, runājot par nolīgumu, kas atkal divpusējā veidā ir noslēgts ar Tunisiju, tad, ja šie nolīgumi ir efektīvi, tad tie var ļoti liederīgi darboties tieši tāpat kā gadījumā ar Lībiju. Un kā jau mēs teicām iepriekš, ka Mēs saprotam, nākamais uzdevums būs noslēgt Eiropas Savienības atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Tunisiju. Tas būs kā tāds nākamais solis, un tādēļ atbildot uz jautājumu, ko mēs grasāmies darīt, lai risināt esošās problēmas atpakaļ uzņemšanas sakarā ar tunisiešiem, kas regulāri iebrauc Eiropas Savienībā un pēc tam tiek atgriezt. Tas ir nākamajās nedēļās, balstoties uz dažādiem padomas secinājumiem, ārlietu padomas secinājumiem, Eiropa padomas secinājumiem. Mēs ar Tunisiju runāsim par iespēju noslēgt atpakaļ uzņemšanas nolīgumu Eiropas Savienības līmenī. Tajā pat laikā Mēs strādājam, lai palīdzētu tām dalību valstīm, kuras veids personu atgriešanu, lai varētu arī sniegt finansiālo atbalstu, kā mēs to jau darām, jo mums jau ir personu atgriešanas fonds. Tālāk Frontex. Vai Frontex varētu uzņemties tādu ietekmīgāku lomu? Atpakaļ uzņemšanas īstenošana ir dalību valstu kompetence, tādēļ vienīgais, ko Frontex var darīt, ir atvieglot šo procesu. Un viņi var kalpot kā tāds ceļojuma aģentūra, organizējot čarterlidojumus. Es domāju, ka, protams, mēs par to varētu runāt uh, padziļināti, bet, kā es teicu, dalību valstis ir galvenās atbildīgās šai sakrā tālāk par ceļošanas dokumentiem. Ikvienā Eiropas Savienības atpakaļ uzņemšanas nolīgumā ir atsevišķs pāns, kas paredz, ja personai nav ceļošanai derīgu dokumentu no savas izcelsmes valsts, tad Eiropas Savienība izsniegs standarta ceļošanas dokumentu, kas tiek izmantots, lai persona varētu atgriezties un komisija palīdz šādu ceļošanas dokumentu izsniegšanā. Tālāk jautājumā par cilvēktiesībām un to ievērošanu kas atkārtojas atkal un atkal. Es saprotu, ka viena no mācībām, ko uh, guvām iztenojot šādus nolīgumus, ir, ka mums ir jābūt konkrētākiem un labāk sagatavotiem. Tālāk, kā un vai paļauties uz esošo informāciju. Pirmkārt, mēs paļaujamies informāciju, kas nāk no pilsoniskās sabiedrības, tālāk no starptautiskām organizācijām, izmantojam informāciju, kas nāk no mūsu delegācijām, no dalību valstu vēstniecībām. Mēs gribam būt labāk sagatavoti, lai varētu izveidot labus monitoringa mehānismus tālāk, lai būtu klauzula, uh, kā, tāpat arī, lai varētu izveidot projekts, kā mēs to darām Pakistānā, lai risinātu jautājumu par cilvēku tiesību ievērošanu attiecībā uz personām, kas tiek atgrieztas. Lai personas atgriešana tiktu papildināta ar citiem pasākumiem, lai uzņēmēja valsts uh, varētu pienācīgāk mm, uzņemt šos cilvēkus, kas atgriežas no Eiropas Savienības. Protams, tas nenotiek automātiski, bet es domāju, šis ziņojums paver plašas durvis. Es domāju, ka ir nepārprotami skaidrs, ka atpakaļ uzņemšana ir kā tāds atsvērs uh, otrai politikai, kas ir šī vīzu režīma, režīma atvieglošana. Un Tādēļ mēs arī izmantojam šo sādaļu par cilvēku tiesību ievērošanu, un tas arī ir svarīgs instruments. Es negribu gribētu uh, šo pātrināto procedūru automātiski identificēt kā tādu, kuras ietvaros tiek pārkāptas cilvēku tiesības. Varbūt tas ir tādēļ, ka uh, robežsardze nav pietiekami labi apmācīta un izglītot tādēļ. Mēs esam sagatavojuši īpašas uh, rokas grāmatas un mēs pilnveidojam apmācības procesu, bet, protams, tas viss nenotiek automātiski. Tālāk par divpusējiem protokoliem. Kā jau es teicu, pirmkārt, tie ir sekre, eh, es atvainoju, slepeni protokoli, līdz ar to par tiem mēs neko nezinām, tādēļ, ka tie ir slepeni. Otrakārt par protokoliem, kas tiek pieņemti īstenojot Eiropas Savienības nolīgums. Tie tiek apspriest apvienotajā komitejā un tie saglabājas kā starptautiskais nolīgums starp Eiropas Savienību un attiecīgo trešo valsti. Tādēļ, ja jūs gribat piekļūt šiem dokumentiem, tad vispirms jums ir jāvēršas pie attiecīgās dalībvalsts, un ja jūs mums vaicāsiet, vai gadījumā mēs esam saņēmuši paziņojumu par šādu nolīgumu, tad mēs attiecīgi izmantosim atbilstošo dokumentu aprites procedūru. Bet Lielākā daļa šo protokolu attiecas uz tehniskām detaļām, kā piemēram, kuri ir, piemēram, robežu čērsošanas punkti vai iebraukšanas punkti realizēt šo procedūru. Un, bet, protams, par to mēs varam arī runāt, ja jūs vēlaties. Tālāk, pilsoniskās sabiedrības loma. Tā ir tie, par to mēs runājam tieši vienā no mūsu ieteikumiem, un mēs sakām, ka apvienotajā komitejā mēs gribētu iesaistīt arī pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvis, starptautisko organizāciju pārstāvis, lai pa, tās palīdzētu mūsu darbā šo nolīgumu realizēšanā. Es redzu, ka komisāla Malmstrāms kundze ir ieradusies un uh, tādēļ es domāju, ka es varu būt neiegrimšu detaļās atbildot vēl uz atlikušajiem dažiem jautājumiem. Es tikai noslēgumā gribētu teikt, ka šis pirmais ziņojums Eh, kas tiek sagatavots atbilstoši Stokholmas programmai. Šis, tas ir darbs, pie kur mēs sākām pirms vairākiem gadiem, bet mums ir arī, teiksim, pilnīgi svaigas zināšanas. Tādēļ, es domāju, mums vajadzētu paraudzīties uz to, kādā kontekstā mēs to skatām. Eh, varbūt pirmā mācība, ko varam teikt, atsevišķas lietas varbūt nefunkcionē, bet ja mēs paskatāmies plašākā kontekstā, piemēram, partnerība mobilitātē, dažādi ietvaru nolīgumi. Tur šie instrumenti var izskatīties pavisam savādāk, jo tad tie būs daļa no nosacījumiem nolīguma īstenošanā. Tālāk, ja mēs paraugāmies un tā plašāk izvērtējam atgriešanas politiku, tad decembrī stāsies spēkā mm, jauna direktīva, un tādēļ mēs izvērtējam šo politiku, ieskaitot arī līdzekļus, atbilstoši kuriem tā tiek realizēta. Un 2012. gada sākumā mēs publicēsim ziņojumu, ka atgriešanas Padomas rīcība politika funkcionē kā viens no komponentiem un kā to varētu uzlabot. Un tagad, priekšsēdētāja kungs, ļaujiet man beigt man uzrunu, jo es domāju, ka Māmstrāms kundze varētu atbildēt tā uz labāk gan Jakulīns kundzei, gan arī daudziem citiem. Paldies! Paldies, Manservisī kungs, par um, jūsu pūlēm un intensīviem centieniem uh, rezumēt patreizējo situāciju attiecībā uz Eiropas Savienības atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem, un mēs uh, apsveicam jūs, jo mēs esam uh, gatavi iet tālāk. Un tagad aicināsim Māmstroms kundzi informēt mūs. Uh, attiecībā uz nākamo punktu darba kārtībā, kas ir tiešlietu un iekšlietu padomas rezultāti un komisijas turpmākās prioritātes. Yes.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 Dear colleagues. Godātie kolēģi. We may have your attention. Lūdzu jūs visu uzmanību. Mēs gribētu pateikties komisārei Cecilijai Malstromai par to, ka viņa ir ieradusies šodien pie mums, lai iepazīstinātu mūs ar Tieslietu un iekšlietu padomus darba rezultātiem par iekšlietām šoreiz. Iesākumā Es gribētu pastāstīt, ka mums bija neliela tikšanās daļai slēgtām durvīm, un mēs izteicām nosodījumu šajā te slēgtajā daļā attiecībā uz teroristu uzbrukumu, kas notika Minskā metro stacijā. Mēs izteicām arī savu līdzjūtību šī akta upuriem. Domāju, ka tas ir svarīgi to vēlreiz atgādināt tagad, kad mums ir atklātā sēdes daļa. Saskaņā ar darbu kārtību dosim vārdu Cecīlēm Almstromai, kas mums stāstīs par komisijas turpmākajām prioritātēm un par to, kādi ir e, eh, ministrs padomas darba rezultāti. Malstroms kundz vārds jums un pēc tam būs debatas. Paldies priekšsēdētāji! Labdien, dāmas un kungi! godātie Libe deputāti, man liels prieks būt atkal pie jums. Nāku gandrīz vai tiešā ceļā no Luksemburgas, kur notika divu dienu ilga tikšanās Tieslietu un iekšlietu padomē. Es ar lielu prieku dalīšos iespaidos par šīs te padomas darbu. Tie ir jaunākie notikumi, par kuriem stāstīšu, un pēc tam runāšu nedaudz par komisijas turpmākajām prioritātēm. Esmu gatava atbildēt uz jautājumiem un uzklausīt komentārus. Jūs jau varat nojaust, ka lielāko daļu debatas centrējās ap migrācijas situāciju vidusjūras reģionā, vidusjūras dienvidu daļā. Vakar bija ļoti ilgas sarunas par to. Es nosūtīju vēstuli jūs komitejas priekšsēdētājiem. Uh, uzrakstīja arī vēstuli padomas eh, vadībai par to, ko mēs darām šajā jomā, lai risinātu migrācijas plūsmas problēmas, ko mēs darām caur Frontex, kā mēs palīdzam eh, atvieglot situāciju uz vietas. Mēs uzsveram, ka ir nepieciešams papildu finansējums, aicinājām valsts izrādīt solidaritāti. Uh, solidaritāti izrādīt tiem cilvēkiem, kas šobrīd atrodas Tunisijā, Lībijā, uz robežas ar Ēģipti un arī attiecībā pret bēgļiem, kas ierodas Eiropā. Manā vēstulē es izdaru īsu kopsavilkumu par tiem komandējumiem, eh, ko es veicu Tunisijā, Ēģiptē kopā ar komisāru Fūli un eh, kā mēs spriedām aiz, par reģionālām aizsardzības programmām un runājam par mobilitātes jautājumiem ar šo abu valstu amatpersonām. Daudz no jums piedalījās mūsu tikšanās reizē pagājušo nedēļu Strasbūrā, tad jau es pieminēju šos elementus un teicu, ka par tiem runāsim. Padomē tātad bija ļoti garas apspriedas par patreizējo situāciju. Mēs uzsveram to, ka ir nepieciešama solidaritāte Eiropas Savienības iekšienē, nepieciešams stiprināt Frontexu. Padome pieņēma savus secinājumus. Es esmu priecīga, ka komisijas priekšlikums paredzēt ne tikai īpašu sadaļu secinājumos par šo tēmu, bet arī pagarināt tā saukto Maltas projektu, eh, ka šo, šo priekšlikumu pieņem dalību valsts. Jūs zināt, ka Maltu it īpaši ietekmē šīs te migrācijas plūsmas. Vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēki jau ir ieradušies Maltā. Tā ir maza sala, maza valsts, kurai ir ierobežota kapacitāte uzņemt šos cilvēkus. Mēs nolēmām uh, turpināt ar koordināciju no komisijas puses, turpināt šo te projektu, Malta Plus projektu. Vairākās dalībvalstis teica, ka varēs uzņemt cilvēkus no Maltas, Vācija teica simts cilvēkus paņems, un citas valsts arī minēja konkrētus skaitļus. Dažas citas valsts vēl teica, ka tās piedāvās kaut ko līdzīgu tuvākajā nākotnē. Uh, Protams, mēs runājam par nepieciešamību reformēt Frontexu. Visi izteica cerības, ka kopā ar jums mēs atradīsim labāko risinājumu par to, kādam ir jābūt Frontexam. Vajadzēs grozīt regulu par Frontexu likuma devējiem kopīgi būs jāspriež par to, kā tieši tas būtu darāms. Bez tam nolēmām noturēt 12. maijā ārkārtas sēdi, lai spriestu par šiem migrācijas jautājumiem. Uh, Galvenokārt spriedīsim par vidusjūras reģionu, vidusjūras dienvidu krastu. Bez tam spriedīsim arī par to, kādi ir mūsu projekti migrācijas jautājumos vispār. Jūs zinat, ka jūnija beigās Eiropadomē migrācija būs viena no galvenajām tēmām. Mēs e, izdarīsim secinājumus par migrācijas pakta darbības rezultātu. Šis pakts radās Francijas prezidentūras laikā. Uh, Diskutēsim par to, cik tālu esam izveidojuši patvērumu pakotni, kā mums veicas ar migrācijas un integrācijas jautājumu risināšanu. Eh, līdz ar to jūnijā būs pirmās padziļinātās debats par šo jautājumu. Es vēl pieskāršos tam šajā runā nedaudz vēlāk. Kopumā domāju, ka varam būt diezgan apmierināti ar padomus rezultātiem un secinājumiem vēlreiz gribu uzsvērt, ka ir nepieciešama lielāka solidaritāte. Mana komisāra Georgieva arī ieradās e, padomē un teica, stāstīja, ko viņas nozars pārstāvi dara Ēģipte un Tunisijā. Tas palīdzēja radīt kopīgu ainu par komisijas pasākumiem šajā reģionā, šajā ārkārtas situācijā. Bija diezgan garas debatas pēc pusdienām par pasažieru datu reģistriem. Jūs zināt, ka komisija piedāvāja uh, Komisija februārī nāca klajā ar Eiropas priekšlikumu jauniem PNR. Tas pamatojas uz 2007. gada priekšlikumu, bet tagad ir pārstrādāts, ņemot vērā jūsu priekšlikums un arī citu iesaistīto pušu priekšlikums. Līdz ar to jaunais priekšlikums ir atšķirīgs no 2007. gada piedāvājuma, tas ir ierobežots geogrāfiskā ziņā. Runa ir tikai par tiem pārlidojumiem, kas ierodas Eiropas Savienībā un izlido no Eiropas Savienības. Ir ļoti stingra datu aizsardzības pasākuma paredzēti un arī ir kaut kas jauns šajā Mm, direktīvā ir teikts, ka ir nepieciešams dzēst datus pēc vienu mēnesi pēc tam, kad pasažieri ir lidojuši ar šiem lidojumiem, un datus var aktivizēt tikai individuālos gadījumos. Arī darba grupā šis jautājums tika apspriests ne tikai padomas eh, kopīgajā sēdē. Vairums dalību valstu izteica vēlmi ie, iekļaut šajā direktīvā datus arī, kas attiecas uz lidojumiem Eiropas Savienības iekšienē. Tika uzdoti jautājumi un varianti tika izstrādāti par to, kāda varētu būt šī direktīva. Pirmkārt, neiekļaut iekšējos pārlidojumus, kā to ierosina Eiropas komisija. Otrs variants ir iekļaut tikai dažus iekšējos pārlidojumus un konkrētos pārlidojumus. Uh, Trešais variants ir obligāti iekļaus dažus iekšējos pārlidojumus, un ceturtais variants ir iekļaut pilnīgi visus iekšējos pārlidojumus obligāti. E, Viss dalībvalsts izteica savu viedokli par šiem variantiem, un vairums dalībvalstu atbalstīja otro variantu, proti par brīvprātīgu dažu pārlidojumu iekļaušanu. Dažas valstis izteica domu, ka ilgākā laika posmā vajadzētu iekļaut šīs direktīvas aptvērumā arī visus pasažieru datus visiem iekšējiem pārlidojumiem. Mm, protams, ka visiem šiem variantiem ir savi pamatojumi. E, komisija nonāca pie secinājuma, ka būtu pāragri šajā posmā iekļaut visu pārlidojumu pasažieru datus šajā direktīvā. Komisija piedāvā pakāpenisku pieeju šajā jomā. Eh, tā mums ļaus gūt pieredzi datu ievākšanā Eiropas Savienībā, jaņem vērā arī izmaksu faktori. Mm, jāsaka, ka salīdzinot ar ASV, arī ASV sāka sākumā ar tikai dažiem lidojumiem, ar tiem lidojumiem, kas pamet ASV un ierodas ASV, tātad starptautiskiem lidojumiem. Un pēc tam to pašu sistēmu attiecināja uz iekšzemes pārlidojumiem. Protams, debats turpināsies, būs ļoti interesanti dzirdēt Eiropas parlamentu viedokli. Es zinu, ka līdz šim jums nav bijusi iespēja spriest par šiem jautājumiem. Pirmā viedokļa apmaiņa vienmēr ir ļoti vērtīga. Es, bū, es ar prieku saņemšu jūs ieteikumus šajā jomā. Kā parasti šajā padomē notika debatas arī par SIS un VIS sistēmām. Tas vienmēr ir darba kārtībā. Šoreiz debats bija ļoti īsts. Koļokungs skatos uz jums, jo zinu, ka jūs šis jautājums īpaši interesē. Es pastāstīju dalību valstīm par to, kas notiek šajās sistēmās. Uh, abas uh, sistēmas stāsies spēkā tad, kad dalību valstis būs gatavas. 2011. Uh, gada oktobrī ir paredzams, ka viss sistēma varētu stāties spēkā. Uh, Arī SIS-2 sistēma tiek attīstīta saskaņā ar budžetu, kas tika izsludināts pagājušā gada oktobrī. Gribu pasvītrot, ka ir divi riski, kas saistīti ar SIS-2 ieviešanu. Pirmkārt ir um, risks tāds, ka nebūs pietiekami liels dalību valstu skaits, kas būs gatavas iesaistīties SIS-2, un otrs, ka SIS-1 uh, infrastruktūra ir jāpārveido par SIS-2. Uh, Eh, infrastruktūru. Mēs strādājam ar dalībvalstu ekspertiem, lai izvairītos no šiem riskiem. Bez tam runājam arī par informāciju tehnoloģijas aģentūras izveidi un darbiem, kas pavirzījušies šajā jomā. Debats notiek komisija, eh, ja ir zināmas, komisija cer, kā nākamajā trilogā šīs jautājums var tikt atrisināts. Es zinu, ka referentam ir zināms bažas šajos jautājumos, piemēram, ka ir nepieciešama maksimāla skaidrība par darba sadalījumu, par pienākumu sadalījumu starp Igauniju un Franciju e, šīs aģentūras vadīšanā. Pusdienu laikā bija ļoti īsas sarunas par prūmu Jūs zinat, ka ir noteikts termiņš 28. augusts, manuprāt. Šo termiņu dažas dalībvalstis nevarēs ievērot. Tas jau tagad ir redzams, bet bija ļoti noderīgi dzirdēt informāciju par to, cik tālu dalībvalsts ir tikušas visā šajās trijās sistēmās un kāda tehniskā palīdzība nepieciešama. Komisijai vēl ir uh, finanšu līdzekļi, lai varētu atbalstīt dalībvalstis. Uh, šajā sagatavošanās periodā. Tā ir sistēma, kas palīdzēs mums notvert noziedznieks likuma pārkāpējus. Kā parasti mēs diskutējām par situāciju Grieķijā. Grieķija savu rīcības plānu ir iedarbinājusi nedaudz tālāk, un viņi mums pastāstīja jaunākos notikumus. Uh, par šiem notikumiem, kā jūs sakat, pēdējā laikā mēs runājam visās iekšlietu padomē. Šorīt tikās tieslietu ministri. Uh, es noklausījos pirmos divus darba kārtības punktus komisāra Redinga noteikti pastāstīs par citiem darba kārtības punktiem. Tas, ko dzirdējis, pirmais punkts darba kārtībā bija ļoti īsa jaunākā informācija par seksuālo vardarbību pret bērniem, par direktīvu. Tad bija garākas debates par kibernoziedzību Debates padomē nevienmēr ir vieglas, dalību valstu viedokļi ir ļoti atšķirīgi attiecībā uz šīm direktīvām. Prezidentūra ieliek lielu darbu, meklējot kompromisu šajos jautājumos joprojām ir debatas par sodu līmeni, par dažādiem vainu pastiprinošiem apstākļiem un par tā saukto potnetu eh, nosaukšanu par kriminālu noziegumiem. Protams, kiberuzbrukumi ir viena no tām krimināla noziedzības nozarēm, kas šobrīd plaukst. Jūs zināt, ka pirms divām nedēļām eh, tāds uzbrukums notika Eiropas komisijai, Zviedrijas parlamentam pirms pāris dienām tika uzbrukts Mums ir nepieciešami aizsardzības mehānismi, kā mēs varam eh, mēģināt izvairīties no šādiem uzbrukumiem. 2005. gada direktīva ir novecojusi. Mums ir skaidri signāli šobrīd par to, ka šī joma ir ļoti svarīga. Mums ir jāsagatavojas šādiem uzbrukumiem. Būs arī ministru konference par kīber jautājumiem. Rītā to organizē Ungārijas prezidentūra Budapeštā. Sarunas šajā jautājumā turpinās. Ceru, ka tās vainagosies ar vienošanos līdz Ungārijas prezidentūras beigām. Priekšētāja kungs, es labprāt gribētu pieminēt vēl pāris citas lietas, eh, lai jūs informētu par to, kas vēl notika šajā padomē. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā mums bija garas sarunas par kopīgo Eiropas patvērumu sistēmu, un arī padomē par to tika runāts, par to, cik tālu tā ir izveidota. Gribu pastāstīt jums par jaunāko. Kopīgas patvērumu politikas izveidošana šobrīd izrādās aktuālāks jautājums nekā jebkad. Es uzskatu, ka mums vajadzētu E, censties to izveidot līdz 2012. gadam. Es domāju, ka tas ir iespējams, un es ļoti priecājos, ka Polijas prezidentūra man piekrīt un ir apņēmusies strādāt ļoti intensīvi pie šī jautājuma. Mums ir nepieciešami e, aizsardzības mehānismi Eiropā. Tas būs svarīgi ne tikai patvērumu meklētājiem, kas ierodas Eiropā, bet arī dalību valstu varas iestādēm. Uh, mums ir nepieciešams apgādāt valstis ar instrumentiem, kas palīdz tām efektīvi nomenedžēt visus šos te patvērumu meklētāju plūsmas. Nesenie notikumi liek par to domāt. Jūs zināt, ka mēs esam spēruši soļus, proti esam pieņemši direktīvu par ilgtermiņu uzturēšanos atļauju. Mm Eh, parlaments pagājušo nedēļu nobalsoja par Gijomas kundzi ziņojumu un padome pieņēma šo grozīto direktīvu. Turpinās sarunas par kvalifikāciju direktīvu. Eiro, Eiropas komisija visu pavasaru ir mēģinājusi iesaistīties sarunās ar dalību valstīm, cenšoties identificēt galvenos problēmu lokus šajās direktīvās notika debatas ar referentiem Eiropas parlamentā. Mēs piedāvāsim grozījumus direktīvām par uh, bēgļu uzņemšanu un par procedūrām. Mēs ceram, ka uh, varēsim iesniegt šos priekšlikumus Eiropadomē jūnijā pēc tam, kad būsim ar jums to izdiskutējuši. Un tad būs visa šī te patvēruma pakotne puslīdz gatava. Bez tam Ir vēl kāds vēl svarīgāks jautājums. Mēs izstrādāsim paziņojumu par solidaritāti Eiropas Savienības iekšienē. Vakar spērām jau vienu ļoti svarīgu soli, bet šo, šogad esam nolēmuši šo paziņojumu arī e, sagatavot. Esmu vairāk kārt pasvītrojis gan šeit, gan padomē, arī vakar vēlreiz to atkārto, ka es aicinu visas iesaistītās puses rast risinājumu Eiropas izmitināšanas e, programmas praktiskai īstenošanai. Būtu labi, ja mēs varētu atrisināt atlikušos institucionālos jautājumus. Šie lēmumi ir ļoti vajadzīgi, jo šī te izmitināšanas eh, vai izvietošanas schēma šobrīd ir ļoti vajadzīga. Ja mēs runājam par legālo imigrāciju, tad ir nepieciešams turpināt tās iniciatīvas, kas ir saskaņā ar stratēģiju Eiropa 2020 Eh, legālā migrācija ir ļoti svarīga visas migrācijas kontekstā, un tā ir svarīga arī mūsu imidžam, kā pasauli mūs uztver. Nedrīkstētu būt tā, ka mūs uztver kā cietoksni, kurā nav iespējams legāli iebraukt. No politiskā, demokrātiskā un ekonomiskā viedokļa legālā imigrācija mums ir nepieciešama, ir vajadzīga sistēma, kas balstās uz skaidriem objektīviem kritērijiem. Eh, šai te migrācijas politikai jābūt ir ļoti labi pārvaldītai. Tas ir izaicinājums. Martā bija balsojums plenārsēdē par šo jautājumu, jo projām pastāv viedokļu atšķirības starp Eiropas parlamentu un padomi e, vienotās atļaujas jautājumā, bet es ceru, ka e, iestādes nonāks pie konsensus. Tāpat arī ceru, ka varbūt, e, ka tuvākajos mēnešos mēs panāksim vienošanās arī par dažiem citām direktīvām, piemēram, par sezonāliem strādniekiem. Uh, Mūsu politikai jābūt nevien reaktīvai, bet mums ir jābūt ilgtermiņa stratēģijai migrācijā. Legālā imigrācija varētu uh, tikt ņemt vērā noteikti arī e, Eiropas Savienībā dzīvojošo migrantu imigrāciju. Komisija maijā prezentēs paziņojumu par šo jautājumu. 24. maijā parādīsies ikgadējais ziņojums par patvērumu un migrāciju, tāpat arī par trešo valstu iedzīvotāju un pilsoņu integrāciju, ja viņi dzīvo Eiropas Savienībā. Šos priekšlikumus mēs jums noteikti prezentēsim vieniem no pirmajiem. Un jūnijā Eiropa padomē par tiem notiks apspried. Strateģiska pieeja migrācija diskusijai tiks pabeigta šogad, kad novembrī parādīsies strateģiskais dokuments, kurā mēs mēģināsim skaidrāk definēt mūsu mērķus šajā jomā. Tas būs signāls, ka Eiropas Savienība ieiet jaunā fāzē, ka tiek konsolidēta šī politika, tā kļūst līdzsvarota un ļoti konsekventa. Uh, tajā tiks parādīti mūsu iekšējie un ārējie mērķi, kas saistīti ar migrāciju. Es ar lielu prieku uzklausīšu jūsu viedokļus par šiem jautājumiem. Ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, neaizmirstu kontekstu, šo mobilitātes kontekstu, par, kur, par kur mēs runājam ar Ēģipti un Tunisiju. Un visbeidzot priekšsēdētāji par iekšējiem drošības jautājumiem. Jūs zinat, ka secinājumos mēs apsveicām, eh, padoma apsveicināja komisijas priekšlikumus šajā jomā. Mēs piedāvājam padomēji un Eh, parlamentam pirmo ikgadējo pārskatu par pasākumiem iekšējā drošībā. Eh, tas tiks darīt šī gada beigās. Mēs ņemsim vērā jūsu viedokli. Es ar prieku gaidu debates, kas notiks šajā komitejā uz Borsilino kundzi ziņojumu pamatu, bet arī būs citi ziņojumi, ko raksta Alfano kundze un Intveldes kundze, kas ir saistīti ar šo jomu Apkaro, organizētās noziedzības apkarošanā nākamie gadi būs ļoti svarīgi, būs ļoti ambiciozi mērķi, kas saistīti ar līdzekļu ietaupīšanu. Mēs izvēlēsimies multidisciplināro pieju, kā aizsargāt e, likumīgo ekonomiku, tautsaimniecību no noziedznieku iejaukšanās tajā un iesaistīšanās. Mēs nāksim klajā ar direktīvu par nelikumīgi iegūto līdzekļu konfiskāciju Tā padarīs mūsu tiesisko ietvaru daudz konkrētāku. Pretkorupcijas pakotne tiks e, jums piedāvāta jūnijā un vēl citi mehānismi novembrī. Pretkorupcijas direktīvā būs minēta paraugu prakse un tendence Eiropas Savienībā, un tāpat arī būs runa par mūsu rīcību atbilstības jomā ar starptautiskajām saistībām. Pagājušā gada maijā Eiropas parlaments nāk klajā ar ziņojumu par cīņu pret korupciju, un e, šis dokuments palīdzēja mums izstrādāt iniciatīvu korupcijas apkarošanai komisijā. Un visbeidzot, gribu paziņot, ka nākamnedēļ komisija pieņems ziņojumu par datu noturēšanas eh, jautājumiem. Mēs izvērtēsim situāciju, patreizējo direktīvu vājās vietas un citas starpā mēģināsim risināt arī tās bažas, ko vairāk kārt izteica šis parlaments Pamatojoties uz šo rekomendāciju, mēs varēsim sākt arī dziļākas uh, diskusijas par to. Nākamnedēļ būs tehniskās sarunas ar uh, Eiropas parlamentu, ar jūsu, de, ar jūsu komiteju. Par gudrajām robežām, smart borders, es domāju, ka mums ir jāturpina politiskās sarunas par šī instrumenta priekšnoteikumiem un uh, priekšrocībām. Esmu gatava ar jums debatēt par datu aizsardzību, par finansiāliem jautājumiem un tehnoloģiskiem aspektiem. Uh, Noteikti mēs varēsim tikties atsevišķi par šiem jautājumiem. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, kā jūs redzat, ir ļoti daudz darāmā. Nav šaubu, ka ļoti daudz kas notiks uh, tuvākajā laikā. Uh, Ehm, mums ir tāds ļoti darbīgs šis semestris, un nākamie divi gadi arī būs ārkārtīgi darbīgi. Es gaidu ar prieku sadarbību ar jums. Labprāt atbildēšu uz jautājumiem, ja tādi ir. Paldies, komisāra Malstrēm, par jūsu prezentāciju. Tā bija eh, ļoti visaptvaroša, ņemot vērā atvēlēto laiku. Un tagad ir pienācis laiks diskusijām. Manā priekšā ir saraksts, kas nebūt nav īsts, tajā ir vismaz pagaidām 14 runātāji pieteikušies. Un lai e, atkal kārtējo reizi mēs nelūgtu tulkiem papildu laiku. Es jau savlaicīgi lūdzu jūs iekļaut, izteikties tikpat kodolīgi, kā Malstrēms kundze pār skatāmiem jautājumiem džāji ministru padomēm. Un tagad vārds Busutilkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu par situāciju e, vidusjūrā un par migrāciju. Komisārs Konze, es apbrīnoju jūsu personisko iesaistīšanos darbā šo dosie, bet tās e, nenozīmē, ka es esmu apvienots ar solidaritātes līmeni, kāds mums ir bijis līdz šim. Es nerunāšu par solidaritāti, bet par tās trūkumu un attiecīgajām sēkām, kas um, veidos spriedzi starp valstīm, eh, aizspriedumu starp iedzīvotājiem un spriedzi starp politiskajām partijām tieši tāpat. Jo cilvēki nāk klajā ar paziņojumiem, kādus mēs bieži saistām ar labējām partijām. Un tas rada problēmas it īpaši mm, eh, centriskām partijām. Otrkārt, tas rada problēmas Eiropas Savienības valstīm. Piemēram, šo uh, rīt eh, laiva tika atrasta 45 jūras jūdzes no Maltas un 45 no Malt Lampedūras. Itālijas varas iestādes paziņoja Maltas iestādēm, ka eh, tā, Maltiešiem tā ir jāglāb, jo Maltai tā ir divas jūdzes tuvāk ne tā Itālijai. Tas ir smieklīgi un. Uh, Um, un nolieka. Un tas apdraud mūs visus. Turklāt mēs apzināmies, ka pagājušā nedēļā gāja bojā 250 cilvēku, un nekas netika darīts, lai viņus izglābtu. Mums ir visiem jāuzņemas atbildība par tām dzīvībām, kas ir zudušas. Un visbeidzot, Eiropa ir pilnīgi e, klāt nēsoša. Šīs ir sekas sprumbūtnei un šāda. Uh, rumbūdne ir traģiska. Komisārs Kundze, jūs atteicāt parlamenta pieprasījumu eh, pārskatīt 2001. Eh, gada direktīvu numur 55 par pagaidu aizsardzības mehānismu. Man šķiet, ka kaut kas slēpjas aiz vairākumu trūkumu padomē, un es gribētu redzēt no komisijas puses vairāk uh, politiskas vadības spējas. Tāpat arī jūs piedāvājat paga eh, pagarināt pilotu projektu vienai valstī, manai konkrēti, un es to, protams, apsveicu. Tomēr mani māc bažas, ka šāda pilotu projekta pa pašināšana vienai valstī, kur strādā brīvprātīgi, uh, tomēr eh, nedarbosies visai labi. Pirmkārt, jau skaitļu dēļ. Eh, valstī, kurā dzīvo 40 miljonu sacītā uzņems 12 cilvēks no Maltas. Cita eh, valsts sacīja, ka tā var uzņemt vienu ģimeni. Vai tas tik tiešām ir reāli un darbosies? Šaubos gan. Otrkārt, brīvprātīgais raksturs, jo jau e, programma pati par sevi nozīmē, ka atbildība nav kolektīva. Tā ir jūsu atbildība, bet es brīvprātīgi palīdzēšu. Diemžēl ne tādā veidā solidaritāte nedarbojas. Tāpat arī komisija tagad ir nākus klājot paziņojumu par iekšējo Eiropas Savienības solidaritāti. Es apsveicu šo paziņojumu un uh, Eh, sagaidīšu to ar lielām cerībām eh, drīzā nākotnē. Un noslēgumā vēlos sacīt, ka esmu ka es lepojos ar to, ka mana valsts katru dienu glāb dzīvības tiem, kur riskēja noslīgt. Bet esmu daudz mazāk lepns, eh, lepojos ar savu piedarību Eiropai, jo piedarība Eiropai nozīmē solidaritāti. Un mēs pagaidām darām ļoti maz šajā sakarā. Paldies, Bosutilkungs, jūs skaidri. Uh, iekļāvāties atvēlētajā laikā, un es ceru, ka arī pārējie deputāto eh, sekos jūs, piemēram, Gonces kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par informāciju, un es gribētu sniegt dažus komentārus un uzdot jautājumus attiecībā uz vidus jūras dienvidu krastu situāciju, jo tas tik tiešām vieš bāžas. Tāpat ir arī citi jautājumi, kas ir tieši tikpat svarīgi, bet varbūt mazāk steidzami. Es arī atbalstu Saimonu sacīto, ka lasot padomas secinājumus, nebija skaidras solidaritātes e, norādes. Un es gribētu vairāk dzirdēt dalību valstu labo grību piedalīties šajā pilotu projektā. Tāpat arī bija daži paziņojumi par papildu resursiem un finansējumu, kas ir nepieciešams. Un atkal man jautājums, vai tas nozīmē, ka uh, komisija um, piešķir atsevišķus resursus, vai arī dalībvalstīm jāpiedalās. Ir tālāk, mēs apzināmies, ka šobrīd resursi nav pieteikami. Un vēl gribu norādīt, ka padomas secinājumi daudz vairāk attiecas uz robežu kontroli, uz atpakaļ uzņemšanu, uz eh, kopīgu patrulēšanu, kopīgi ar Tunisiju, bet daudz mazāk tur ir runāts par reāliem bēgļiem no Lībijas. Un mēs apzināmies, ka spiediens tik tiešām ir ārkārtīgi liels uz Maltu, uz Lampedūzu. Tas ir vēl viens jautājums. Un es gribētu dzirdēt vairāk par šo otru pusi, kas ir nevis kontrolējošā pusi, bet bēgļu un patvērumu pusi Tāpat ir arī komentārs, kur norādīts, ka komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu attiecībā uz Eirodaka datu bāzi likuma eh, nodrošināšanas aģentūrai. Manuprāt, šis ir ļoti strīdīgs jautājums gan no parlamenta, gan no padomas puses. Gribētu dzirdēt vairāk šeit, jo te mēs varam saskarties ar domu dalīšanos vai pat nopietnu opozīciju. Tāpat arī Frontex grozījums, kas tiek apspriests padomē, jūs sacījāt, kā tas tiek apspriests arī, e, ka tas ir daudz ticis apspriests iepriekš. Lūk, bet tie būtu mani galvenie jautājumi. Paldies, Gonsas kundze, Vikstroms kundze, paldies, priekšsādātāji. Es e, runāšu zviedru valodā un Gribētu jums pateikties par eh, stratēģijām gan īsā, gan ilgākā termiņā eh, migrācijas gadījumā, bet arī par dramatisko situāciju eh, Ziemeļāfrikā. Protams, mēs saskaramies ar nopietniem izaicinājumiem un tad Eh, daudzām un dalībvalstīm ir jāuzņemas kopīga atbildība un jāparāda solidaritāte starp dalībvalstīm un ar kaimiņu valstīm Eiropas Savienībai. Un šāda solidaritāte tiek un turpina būt pārbaudīta nākotnē vēl aizvien vairāk. Pirms dažām nedēļām mēs dzirdējām par diskusijām attiecībā uz di direktīvas 55.201 ieviešanu. Un kādā veidā un kādu, ar kādiem nosacījumiem tā tiks uzsākts. Vakar mēs dzirdējām, no, ka jūs uzskatāt, ka tas ir pārāk grib. Mēs varētu piekrist. Direkt direktīvas tika sagatavot kontekstā, kad sabruk iepriekšējā Dienvidslāvija un tūkstošiem un desmitiem tūkstoši cilvēku meklēja nekavējošu palīdzību. Bet e, arī šobrīd daudz dalībvalsts saskars ar nopietnām problēmām. Mums ir nepieciešami labi piemēri tam, kā rīkoties dalībvalstīs. Vācija ir uzņēmusi simtiem cilvēku. Tas ir labs piemērs. Uh, Eh, Vācija rāda ceļu citām dalību valstīm, bet kuras tad dalību valstis ir tās, kas, kuras sako, un kā ir ar sapratni attiecībā uz to spiedienu, ko izjūta Malta un Itālija. Varbūt ne absolūti skaitļu izpratnē, bet ņemot vērā eh, sociālo un demografisko sastāvu iebraucējiem, kuras valstis būs sekotājas un konkrētāk runājot pat ja direktīva nav tikusi. Direktīvet skoju utlösas. Uzsākt. Mēs gribētu zināt, kādi, kāds slieksnis ir jāsasniedz. Mēs, lai to ierosinātu, un es arī gribētu dzirdēt vairāk par vidusjūras eh, reģionu šajā situācijā. Helēna Flautra nākošā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu to vilšanos no kolēģu puses un eh, šie secinājumi ap, pilnīgi neatbilst situācijas eh, kontekstam, ņemot vērā to, ka šodien bēgļa cilvēkam ir bēgļu status, kuriem var to izmantot, kuri nedrīkst risēt ar dzīvību, lai nokļūtu Eiropā. Tāpat arī es neredzu atbildi faktam, ka ir nepieņemami un pat nāvējoši Eiropas projektam, ka tādas valstis kā Malta un Itālija vienas pašas uzņemas situācijas sekas. Tāda situācija nav pieņemama futbolēšana starp dalībvalstīm, Malta, Itālija, Vācija ir pilnīgi graujošs Eiropas Savienībai. Un eh, tas ir pārbaudījums mums visiem. Un es eh, gribu sacīt, ka mēs būtu varējuši iedomāties vēl sliktākas situācijas, bet šobrīd mūsu atbildība, tas, ko mēs uzņemamies Lībijā, lai aizsargātu uh, militārā veidā iedzīvotājs, bet mums ir jā, jāuzņemas daudz vienkāršākas darbības, nevis eh, militāras darbības, lai tie, kuri ierodas, lai varētu atgūt elpu pirms eh, tie atgriež Tunisijā. Tāpat arī tas fakts, ka komisārs Barozu, atvainojos priekš, komisijas priekšsēdētājs Barozu dodas uz Tunisiju, uh, un deklarēja, ka Tunisijas apņemšanās atpakaļ apņem, uzņemšanas līgumam e, ir pilnīgi, ir ārkārtīgi būtiski, tas ir nepieņemami. Tāpat arī augstās pārstāvs Aštonas darbība ir e, neatbilstošā e, situācijai. Kas notiek no Tunisijas puses? Viņi gatavojas vēlēšanām, domā par konstitūciju, viņiem ir uh, Eh, daudz, eh, daudz izaicinājumu. Ko mēs pieprasām? Mēs pieprasām uzņemt atpakaļ 22 tūkstošus eh, bēgļu. Es domāju, ka kāpēc, kāpēc es nevaru saprast, kāpēc mēs izdarām tādu politisku spiedienu. Tad, kad mēs vedam sarunas ar jaunu valdību par uh, var piekrist, bet izdarīt šādu spiedienu. Jūs ar Fīlu pagājušajā nedēļā tur bijāt, tas tomēr bija daudz ar plašāku, visaptvarošāku un iemesētāku pieeju. Un es domāju, ka robežas eh, jau ir pārsniegtas. Es gribu ķerties pie trauksmes zvana. Mēs nevaram Eh, turpināt spēlēt ar šo cilvēku dzīvju sagraušanas spēli. Paldies! Borgēcio kungs, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es Iesākumā vēlētos pievienoties tiem kolēģiem, kuri pateicās kolēģijai Malstrēmai pār viņas iesaistīšanos šajā darbā situācija nebūtu nav viegla un krietni vien apgrūtina mūsu darbu visos politiskajos spēkos. Visi šobrīd politiskie au, automātismi burtiski e, salacās, pat eiroskeptiķi ir pārliecināti, kuri Eh, Šķīvi savulaik skatījās uz direktīvu numur 55, šobrīd eh, uzdod eh, sev jautājumu par grūtībām piemērot šo direktīvu. Un kā eiroskeptiķi, manuprāt, tas nav graujoši attiecībā pret valsts tiesībām, ir runa par risinājumu rašanu. Kādu mūsu valsts varēja rast, saskaroties ar iespēju e, masveida, e, uzņemt masveida migranta plūsmu. Abrūžu reģionā pēc masveida, pēc, pēc milzīgās zemestrīces arī vajadzēja izmitināt bēgļus. Un šobrīd ir desmitiem tūkstoši ekonomisko bēgļu. Un ir jāskata, kāda ir šo bēgļu rīcība šobrīd pastāv ļoti lielas uh, grūtības ar policijas spēkiem, kā mēs rīkosimies ar atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Un tās ir sekas uh, pirātiskai dalību valstu attieksmi, pilnīgam solidaritātes trūkumam, pilnīgas eh, konsekvences trūkumam saskaroties ar ārkārtas situāciju kurā esam nonākuši mēs visi, un šāda ārkārtas situācija izriet no atsevišķu valstu ārēju militārām darbībām, no kurām atsevišķas valstas e, eh, sakās, eh, nesam gatavas piemērot direktīvu 55. Es domāju, ka ir jāizdara maksimāls spiediens uz dalību valstīm, lai tās izlemtu konsekventi risināt šāda veida situāciju. Tas e, ir tālajošāk nekā atsevišķu valstu vai partiju politiskās nostājas. Komisāri runāja par Maltu kā nelielu sāliņu. Jā, ja Malta ir neliela sāliņa, tad Lampedūza ir pundur sāliņa. Un mēs nevaram e, turpināt ciest situāciju, kas eh, tīri humānu iemeslu dēļ eh, uz eh, piespiež izmitināt pundur saliņā šādu cilvēku skaitu apstākļos, kādi mums ir zināmi. Turklāt mēs vienmēr esam mēģinājuši savas uzmanības centrā visu laiku iekļaut eh, cilvēka tiesības. Mēs ap... šobrīd eh, eh, saskaramies ar to, ka daudz cilvēki ir filmēti un rādīti kā, kā mm, cilvēku kontrabandisti, kurus It eh, Tunisijas varas iestādes nav spējušas aizturēt un ir jāpiemēro starptautiski un uh, vietēji pasākumi. Brosekungs. Atbildot uz Māmstrāms eh, kundas lūgumu izteikt idejas attiecībā uz izmitināšanu, e, man ir daži priekšlikumi. Mēs esam vērsušies pie vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm, vai tās būtu gatavas uzņemt nelegālus imigrantus, kas ieradušies Maltā un Itālijā. Uh, Man ir šāds priekšlikums. Uh, varbūt mēs varētu vērsties pie Ziemeļāfrikas valstīm, no kuriem šie cilvēki nāk, ierosinot, ka viņi varētu uzņemt atpakaļ savus līdzpilsoņus. Un uh, lūdzu, nepārtrauciet mani, tāpat, ka es nepārtraucu jūs. Ja tur eh, attiecīgajā valstī notiek pilsoņu karš, tad varbūt vistuvākie, kai, vistuvākajās kaimiņu valstīs eh, šādu pilsoņu nemieru vai pilsoņu karu nav, un tās tomēr ir tuvāks pēc savas būtības šiem cilvēkiem. Māpstrāms konst teica, ka mums nevajadzētu eh, kļūt par neieņemam cietoksnus, kurien nav iespējama pat legāla imigrācija. Paldies! Tātad būs pirmais atbilžu rauns uz pirmo jautājumu raundu. Māmsrams kundze, paldies. Jā, man šķiet, ka tā noteikti ir vieglāk atbildēt uz dažiem jautājumiem vispirms. Uh, Tātad, jā, Busutil kungs, Eiropā trūkst solidaritātes, bet jūs uzbrukat nepareizajai institūcijai, jo komisija jau kopš janvāra aicina izrādīt solidaritāti Eiropas Savienība ar Itāliju, vēlāk ar Maltu, un arī izrādīt solidaritāti ar Lībiju, Tunisiju un Ēģiptu. Vairāk nekā 500 tūkstoši cilvēki ir pametuši Lībiju. Lielākā daļa devusies uz Tunisiju, citu uz Eģiptu, eh, uz Čādu. 225 tūkstoši cilvēki ir izgājuši cauri bēgļu nometnēm. Vairāk nekā 100 tūkstoši no viņiem tikuši evakuēti uz savām mītnes zemēm. Daudzas valstis, arī ASV, Kanāda, Norvēģija, Šveica ir palīdzējusi evakuācijas darbos, un mums jāturpina to darīt, jo lielākā daļa cilvēku, kas bēg no konfliktiem Lībijā, var atgriezties atpakaļ savās mājās, un mums vajadzētu turpināt palīdzēt viņiem to izdarīt, jo viņi visi nemaz nevēlas palikt uz jā, bet ir citi, kuriem nav kur iet, kuri ir bēgļi atbilstoši ikvienai starptautiskai konvencijai, un viņi ir iekļauti arī īpašajā ANO sarakstā, un mums par viņiem ir jāprūpēs daži. Doties uz Lībiju, dažādos citām valstīm, bet Eiropā ir jāuzņems daļa atbildības. Dažas dalībvalsts pavisam nedaudzas ir teikušas, ka tās uzņēms dažus no šiem cilvēkiem, un tādēļ ļoti svarīgi, lai mums būtu šī izmitināšanas programma. 5000 cilvēki, varbūt nedaudz vairāk, Mēs nezinām, cik atrodas patreiz Lībijā, bet 5000 cilvēku izmitināšanas programmā komisija varētu finansēt evakuāciju, un mēs varētu izrādīt ļoti labu solidaritātes aktu. Tādēļ es aicinu jūs piekrist tam. Man grūti to visu sīkāk paskaidrot, tas aizies ar delģētajiem īstenošanas aktiem tā tālāk, bet Tātad ir nepieciešama solidaritāte ar Itāliju, kur pēdējos mēnešos ir izjutus milzīgs spiediens. Lampedūza ir maza saliņa, un pat ja cilvēki patreiz tiek pārvestos uh, citām Itālijas daļām ar to nepietiek. Komisija ļoti ātri reaģēja. Mēs uzsākām Hermes operāciju, kas palīdzēja eh, Maltas un Itālijas robežsardzēm glābt cilvēku dzīvības. Mums ir pieejami līdzekļi, un mēs arī palīdzam evakuēt cilvēkus no Lampedūzas uz citām Itālijas teritorijām, un esam Itālijas valdībai norādījuši, ka mēs esam gatavi palīdzēt viņiem repatriēt dažus no tunisiešiem, kas eventuāli tiks atgriezti atpakaļ um, cerāms at, brīvprātīgās programmas ietveros. Un mēs gribam arī nodrošināt viņu atgriešanos reģionā, kuram mēs varētu sniegt atbalstu, jo lielākā daļa šiem cilvēkiem nāk no viena konkrēta reģiona, kur ir milzīgs bezdarbs tādēļ, ka ir būtiski samazinājušies ienākumi gan no tirzniecības, gan arī no turismu. Un ja šie cilvēki jutīs, ka viņiem ir nākotne Tunisijā un ka viņi varēs palīdzēt savas valsts atjaunotnē, tad noteikti viņi labprāt arī atgriezīsies, jo viņi patreiz tiešām nodarbojas ar jaunas demokrātiskas valsts veidošanu. Tālāk solidaritāte ar Maltu. Patiesībā komisija ierosināja pagarināt Maltas projektu, un mēs to darījām, lai izrādītu konkrētu solidaritāti. Un mēs aicinājām to darīt. 24 stundu laikā mums izdevās mobilizēt vairāk nekā 200 cilvēkus, Eh, ko varētu uzņemt citas dalībvalsts, un tika piedāvāts arī citu veidu atbalsts. Cits dalībvalsts teica, ka tās kontaktēsies ar komisiju vēlāk. Ceru, ka tās piedāvās kaut ko konkrētu. Protams, jūs varat kritizēt komisiju, bet lūdzu runājiet par šiem jautājumiem arī savās dalībvalstīs, jo lielākā daļa dalībvalstu nav piedāvājusi uzņemt nevienu cilvēku ne no Maltas, ne no Tunisijas, kur atrodas bēgļi, tālāk par pagaidu aizsardzības mehānismu. To mēs varam aktivizēt tikai tad, ja šādu lēmumu atbalsta kvalificētais dalībvalstu vairākums. Un es domāju, ka, nu šeit Vikstrāms kundze to teica, Šī situācija sākās pēc Kosovas, kad simtiem tūkstoši cilvēku pēkšņi īsā laika posmā um, ieplūda. Es zinu, ka Malta izjūt spiedienu, Lampedūza iz, izjūt spiedienu, bet kopumā uh, Mēs esam redzējuši maksimums 250 tūkstošus. Tas ir, nu, protams, eh, daudz, un arī viens tūkstots Maltā ir daudz, bet tas nav nekas salīdzinājumā ar Kosovu. Un ko mēs darīsim tad, ja mēs tiešām tulīt paskatīsimies, kas notiek Kodivāra, Jemena, Sīrija. Situācija ir ļoti saspringta, un mēs vas, varam uh, saskarties tiešām ar milzīgu bēgļu pieplūdumu. Kad šis mehānisms tiek aktivizēts, tad visām dalībvalstīm ir jāziņo komisijai par to, kāda ir viņu spēja realizēt šo mehānismu un uzņemt bēgļus. Bet, kā es teicu, mūsu rīcībā nav piespiedu līdzekļu, lai piespiestu dalību valstis uzņemt bēgļus bet ja mēs iedarbinām šo um, uh, pagaidu mehānismu, tad e, dalībvalstīm ir obligāti jāziņo par savu konvenciju. Tātad, No Tunisijas uh, ir vesela rinda bēgļu atbilstoši Ženēvas konvencijā, kuras nav iespējams atgriezt atpakaļ. Nu, tad, kā es teicu, šis mehānisms dod kā tādu grupveida atļauju cilvēkiem palikt un uzturēties ar uh, noteiktām tiesībām. Bet, lai šādu lēmumu pieņemtu, uh, ir jābūt kvalificētājiem, uh, kvalificētajiem vairākumam. Vakar, piemēram, par to nobalsoja tikai Malta un Itālija. Tālāk par solidaritātes fondu. Mēs raugāmies uz to, kādi fondi varētu būt mūsu rīcībā. Mums vēl ir nedaudz līdzekļu bēgļu fondā, robežu fondā. Mēs, tad Borgēzija kungs pieminēja, varbūt, ka struktūra fonda līdzekļus varētu piesaistīt, lamp, lai palīdzētu Lampedūzai atgūt savu pievilcību kā turismu galvmērķiem. Tāpat ir arī citi projekti uh, Um, kaimiņos programmas ietveros, bet, protams, mēs apzināmies, kāda ir reālā situācija. Nav tā, ka mēs kaut kur varam paņemt paslēptus miljonus. Tā pat uh, attiecībā uz repatriāciju Tunisijā arī šeit ir nepieciešama miljonu. Tālāk par šo Tunisiju. Tas patiešām ir ļoti riskants biznes, vai mēs paskatāmies Tunisiju vai kur citur. Uh, Tas maksā apmēram. Citi maksā 1500 eiro, lai vispār nokļūtu uz Eiropu. Tas ir bīstams ceļojums. Tā, laivas, ar kurām šie cilvēki, šie bēgļi ierodās, ir gandrīz jau vraki, un mums ir jāraugās, kā mēs varētu cīnīties pret eh, šiem eh, cilvēku kontrabandistiem, un mēs esam eh, gatavi palīdzēt izcelsmes valstu valdībām. Es zinu, ka par to runāja arī Itālijas ministrs, kad viņš bija Tunisijā. Uh, Tālāk, Frontex. Mēs nerunājām par konkrētiem grozījumiem vakar, mēs tikai teicām, ka katrs darīs visu, kas ir viņa spēkos, lai panāktu vienošanos ar referentu un parlamentu un lai pārvarētu viedokļu atšķirības, tātad lai varētu panākt vienošanos. Uz to aicināja arī Eiropadoma. Tālāk par Eirodak. Komisija nav ierosinājusi iekļaut um, likuma novērtēšanas aspektu. Un man ir jāsaka, ka tas ir jāskata plašākā paketes kontekstā. Un daudzi cilvēki parlamentā nav pārāk entuziastiski noskaņot. Tāpat laikā ir daudz deputāti, kuri ir par ārkārtas mehānismu e, ieviešanu atbilstoši Dublins regulai. Tā kā mums ir jāskatās šī kopējā pakete. Varbūt būs iespējams panākt kompromisu. Varbūt uz dažiem no jautājumiem es atbildēju jau iepriekš, vēl pirms tie tika uzdoti. Paldies, komisārs Kundze! Kā es teicu, saraksts e, nebija īsts jau sākumā, bet tas kļūst arvien garāks un garāks. Un tagad es pasludinu sarakstu par slēgtu visvairāk rokas pacelt nevar. Tātad tagad būs otrais jautājumu un atbilžu rāns, kas, es ceru, būs arī pēdējais. Jakolīno. Kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, uzdevu jautājumu arī man servīsī kungam. Uh, un uzdošu šo jautājumu atkārtoti arī jums, Māmstrāms Konze. Tātad ņemot vērā to, ko jūs stāstījāt arī eh, savas uzstāšanās laikā. Kamēr mēs runājam par šīm lietām, joprojām cilvēki ierodas e, Eiropas dienvidu krastos, ir cilvēki Lampedūzā, ir cilvēki Maltā, Tie var būt vai nu bēgļi, vai ekonomiskie migranti, bet viņš šajās vietās ierodas un nāk vēl un vēl. Un jāsaka, ka situācija patreiz, kurā mēs diskutējam, ir visai nelabvēlīga. Kā jau tika teikts, mums ir nepieciešams izrādīt solidaritāti, un par to tika minēts arī parlamenta um, daudzajās nakts sēdēs, kad gāja runa par šiem jautājumiem, un pār, jūs arī tajās piedalījāties, un parlaments bija visai vienprātīgs atsevišķos jautājumos. Tik pieminēts, ka dalība valstis izdurs ļoti egoistiski, tiek noslēgtas divpusējās vienošanās, bet ir arī Eiropas Savienības atpakaļ uzņemšanas nolīgumi un uh, ir plāns realizēt eh, solidaritātes mehānismu kopienas ietros. Es gribētu zināt, kāds šis plāns izskatās. Pēc vairāku mēnešu diskusijām es redzu, ka jūs esat cilvēks, kas labi zina savu lietu, un es gribētu zināt, kādi fakti, kādi resursi ir mūsu rīcībā ir, kādi resursi ir tikuši izmantoti Tunisijā, kādu pozitīvu ieguldījumu komisija ir devusi. Tālāk, pagājušajā ceturtdienā mēs pieņēmām rezolūciju par vidusjūras reģionu valstīm un mēs domājām par to, kā piešķirt papildus resursus cilvēkiem, kuriem nāk saskarties ar šīm imigrantu plūsmām. Es gribētu zināt, kādi konkrēti pasākumi ir veikti, lai palīdzētu Itālijai un Maltai repatriācijas programmu ietvaros. Un mans pēdējais jautājums. Ja situācija būtu savādāka, ja, piemēram, man izdotos realizēt savu dzīves mērķi un kļūt par komisāru. Un ja jūs, Cecīlija, būtu atkal šeit parlamenta deputāta krēslā, kā tas bija pirms jūs kļuvāt par komisāru, un iedomāsimies, ka visi šie bēgļi ierodas eh, pie Zviedrijas krastiem. Es pieņēmu, ka pirmā lieta, ko es darītu, būtu tas, ko jūs darat tik ļoti prātīgi un censtos panākt konkrētu risinājumu šīm konkrētajām problēmām, jo patreiz solidaritātes nav. Ir komisija, kurai ir parlamenta atbalsts un kurai ir jāstājas pret dalību valstu egoistisku rīcību. Un tā nav Eiropa, kuru mēs sākām būvēt pirms 70 gadiem. Es domāju, ka jūs domājat tāpat kā daudz citi mani kolēģi, kuri uzstājās, un es ļoti ceru, ka, ka tiksimies nākamreiz, mums būs kaut kas praktiskāks. Un komisāra Malmstrom nu pat mums teica, ka pulkstens sešos viņai ir jāiet prom, jo viņai ir citi tikšanās. Un jāsaka, ka daudz šie jautājumi ir šodien šeit neatrisināmi. Un tajā pat laikā mēs redzam, ka ir vesela rinda deputāti, kur ir pieprasījuši, lai viņiem tik dots vārds, lai viņi varētu uzdot jautājumus. Jimenez Hestaril kundze. Eh, Vispirms es gribētu pateikties personiski par to, ka esat kopā ar jums un eh, par to, ka esat paskaidrojusi tik daudz jautājumus ārkārt situāciju vidusjūrā un es domāju, ka Eh, komisijas ir sniegus vispārliecošāko atbildi, bet es eh, pagaidām to salīdzinu ar Don Kihotu cīņu ar veidzinavām. Un, ja mēs runājam par šo jautājumu mēnešiem ilgi, taču šķiet, ka problēma tikai palielinās. Un, mm, mēs visi deputāti jau esam noguruši, ka mēs runājam tikai par Itāliju, bet ir savādi, ka tā valsts, kas kas eh, ir De Gasperī dzimtene, ir ar šādu attieksmi pret Eiropas Savienības jautājumiem un neraugoties uz Eiropas eh, komisijas eh, atbildēm Frontex sakarā, man tāda sajūta, ka Itālijas sabiedrība domā, ka kopējā migrācijas politika nepastāv, un es vēl neesmu saņēmusi nekādu atbildi šeit skaidrojumu šai atbildējai. Es katru dienu meklēju atbildes jautājumu, kāpēc, un man neesmu pārliecināta, ka tāda pastāv. Bet eh, pastāv, manuprāt, liela eh, komunikācijas problēma stā, eh, Itālijā starp ar sabiedrisko domu un jūs, Malstrēmas Eh, kundze, veicat eh, ievērojumu darbu, taču es domāju, ka kamēr Francija lūdz reformēt Schengenu, arī eh, Vācija sakās šajā virzienā, manuprāt, komisāra Schengena zona ir briesmās, jo pilsoņi domā, ka beidzamais vārds piekrīt dalībvalstīm, un mēs neskaitāmies. Un es gribētu zināt, vai ir daļa arī no šīs solidaritātes tēla, kādu mēs Eiropieši sniedzam, lai mēs varētu turpināt virzīties uz priekšu pār kopējās imigrācijas politikas jautājumiem. Mēs nevaram pieļaut to, kā vidusjūra pārveidojas pār kapsētu jūrā, un tas viss notiek mūsu acu priekšā. Paldies, Gijoms, kundze, lūdzu, divas minūtes. Jā, pat vēl ātrāk priekšsēdētāji. Es atbalstu to kā jau sacīja vairāk kolēģi, vilšanos no šīs padomas, bet tas ir relatīvi normāli, jo, manuprāt, dalība valstī nebija nekādas vēlēšanās. Uh, atsacīties no savas eh, liekulības, un līdz ar to iepriekšējais stāvoklis ir saglabāts. Tāpat arī es domāju, ka varbūt eh, bija vēlēšanās atbrīvoties no eh, dažām individuālām domstarpībām, bet katrā ziņā nekāda tālāka virzība nav notikusi, jo eh, vairākās valstīs tuvojas vēlēšanās. Un šis migrācijas jautājums netik tiešām populārs, ir krietni vien instru, instrumentalizējies, un tādējādi man rodas divi jautājumi. Kā jūs izvērtējat lietas ar mūsu labo gribu, vismaz es tā ceru, veidot kopēju imigrācijas politiku? Un ne, kas būtu nevis sektorāla politika, kur ik viens pie, Eh, veido pēc savuprāta, bet kā tā varētu būt šāds panorāmisks redzējums uz politiku, un otrkārt, vai tīri preventīvā veidā komisija gatavojas izteikties par eh, ģimeņu apvienošanos un citiem jautājumiem, kuru cilāšanu esmu dzirdējusi Francijas presē. Alvaro kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Turpināšu vācu valodā. E, došu jums pāris minūtes laika, lai jūs varat uzlikt austiņas. Nu, vai šim mākonim ir zelta maliņa? Un zelta maliņa ir tā, ka mēs sākam patiesībā nopietni spriest par migrācijas jautājumiem. Komisija tiešām dara visu, ko tā spēj, lai tas notiktu eleganti. Protams, dalību valstīm ir ļoti liela uzdevuma priekšā. Solidaritāte nevar darboties vienā virzienā vien. Piemēram, tādas valstis kā Itālija ir aicināts no komisijas puses trīs reizes Berluskoni ir aicināts sniegt palīdzību. Viņš trīs reizes pieceļas kājās padomē un saka, nē, nē un nē. Es atvainojos, bet eh, valstī ir, valsts nedrīkst būt tik lepna, ka tā noraida palīdzību. Manā valstī 40 tūkstoši cilvēku gadā meklē patvērumu. Tie ir 40 tūkstoši, kurus Vācija ir uzņēmusi. Itālija uzņem tikai 6 tūkstoši, un tā šī situācija nevar turpināties. Ja jums ir tāda sajūta, ka jums nepalīdz pietiekami, mm, tad būs tādas reakcijas, kā mēs redzam Spānijā vai Francijā vai Vācijā. Uh, Man liekas, ka tas nav pareizi, kā Vācija rīkojas šobrīd, ka tā nocietina savus robežas, nevienu neielaiž. Tā nav tikai liberāļu pozīcija vien, nē, zaļie, un tāds partija domā tāpat, diemžēl Flotras kundze ir izgājusi, bet ja mēs runājam par zaļajiem, tad es gribēju teikt, ka tuni, no Tunisijas izbraukušiem cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība, bet viņi nav patvērumu meklētāji pēc, visiem, šim, pēc visām šīm definīcijām. Viņiem ir jāpalīdz atgriezties savā valstī un strādāt šīs valsts labā. Mēs nedrīkstam ļaut, lai visi šie cilvēki, kas uzņems tādu risku un briesmas, ierodoties Eiropā šajās te švakajās laiviņās, eh, dodoties uz apsolīto zemi, šeit eh, nāk atkal un atkal. Mums ir jārūpējas par tiesisko ietvaru, kā mēs varam izvairīties no likumdošanas pārklāšanās, kā mēs varam palīdzēt tādām mazām valstīm kā Malta, izmantojot šo te bēgļu izmitināšanas programmas. Maltā ir dažādas problēmas arī ar birokrātiju. Mm, Malstroms kundze, es gribētu Lai jūs vēl kaut ko paskaidrotu, es esmu ļoti gandarīts, ka jūs uh, runājat par to, ka šobrīd nav vēl ārkārtas situācija, ir tikai 450 tūkstoši, kas izbraukuši no Lībijas, bet ne visi no tiem ir ieradušies Eiropā. Tad gan būtu ārkārtas situācija, steidzam situācija. Man ir jautājums par pasažieru datu reģistriem. Apvienotā karaliste runā par to, kā PNR dati varētu tikt izmantoti tikt vākti Eiropas Savienības iekšējiem pārlidojumiem. Ja padome ir pret to, tad, tad acīm redzot, to nevar pieņemt, jo vienbalsīgi ir jāpieņem šī lēma. Paldies, Zogorkungs, divas minūtes. Desmit sekundes man tikai vajadzēs, man ir īsts jautājums. Bal Bulgārija un Rumānija un to iestāja Schengensonā. Ko jūs par to domājat? O, jā, tas tiešām bija konspektīvi. Paldies, Botskorts kundze, lūdzu, divas minūtes. Tas tiešām bija lieliski. Paldies, priekšsēdētāji! Diemžēl es nespēšu izteikties tik īsi, taču var izteikties pietiekami konkrēti. Es gribu runāt par bērnu ļaunprātīgas izmantošanas direktīvu. Es saprotu, ka par to ir runāts eh, padomē un kāda ir vienošanās. Manuprāt, preventīva pieeja attiecībā uz tiem, kas ir bijuši notiesāti par bērnu ļaunprātīgu izmantošanu pēc robežas šķērsošanas ir laba pieeja. Anģelīlī ziņojuma mm, apspriedēs mēs redzējām, ka liela daļa parlamenta deputāta, lielākā daļa deputāta ir par to, lai šo pieeju saistītu ar ar pieju tiem noziedzniekiem, kas ir uh, jau pastrādājuši šādus noziegumus, saņēmuši sodu. Attiecībā uz viņiem būtu jāizmanto preventīvā pieeja. Vai padome un komisijā ir atbalsts šādam viedoklim? Es zinu, ka mana valsts Nīderlande domā par to, kā šo te krimināla kodeksa sadaļu var mainīt. Nākamā runātāja lūdzu divas minūtes. Paldies! Paldies komisārs kundzei par prezentāciju. Un galvenokārt liels paldies par visu to darbu, ko jūs ieguldāt šajos, šajos jautājumos. Komisijas priekšlikums par to, kā mēs varam eh, veidot solidaritāti dalību valstu starpā uzņemot uh, patvērumu meklētājus. Mums ir vajadzīga elastība. Komisija piedāvā priekšlikumus, un ir nepieciešams, lai par šiem priekšlikumiem varētu runāt ar dalību valstīm un saņemt pozitīvu rezultātu. Man ir pāris jautājumi par bēgļiem. Daži no mums jau pieminēja šeit, ka Vācija iespējams vēlētos ieviest atkal no jauna robežu kontroli un pārtraukt Schengens nolīgumu darbību savā teritorijā. Tā attiecībā uz tādiem cilvēkiem, kas rada bažas Vācijas iekšējai drošībai. Uh, Es gribētu zināt, kā, kas notiktu, ja Itālija sāktu izsniegt vīzas, kā mēs varētu attaisnot to, attaisnoties, ja vairs nedarbotos saskaņā ar Schengens noteikumiem. Bez tām, šeit mēs daudz runājam par patvērumu meklētājiem, bet ir skaidri jāpasaka arī tas, ka ir arī ekonomiskie migranti, kas parādās viņu vidū. Ir dažādi parastie risinājumi, kas var tikt izmantot, piemēram, repatriācija uz Tunisiju. Vai tas būtu pareizi izmantot šādus te paņēmienus, vai ir kādi citi paņēmieni, ko piedāvā mūsu tiesiskais pamats? Es domāju, ka mums nebūs pietiekami daudz kvalificētu cilvēku. Uh, Tunisijā ir ļoti daudz kvalificētu strādājošo, kurus mēs varētu izmantot. Varbūt ir kaut kādas programmas jauniem akadēmiski izglītotiem cilvēkiem, kas varētu ierasties Eiropā uz kādu īsu noteiktu laiku un strādāt šeit. Tā viņi varētu dot savu ieguldījumu Eiropas darba tirgu un arī varētu mazināt spiedienu uz darba tirgu Tunisijā tanīpat laiku. Un pēc tam viņi varētu atgriezties Tunisijā pēc šī īsā laika. Viņam būtu bijis kontakts ar Eiropu. Ir arī citi potenciālie risinājumi. Nevajag uzreiz visu sūtīt atpakaļ. Lielas paldies! Maierskundze, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, jāizsaka mm, dziļā cieņa un apbrīna Malstroms kundzei. Es zinu, ka jūs sastopaties ar milzīgiem uzdevumiem, tie nekādā gadījumā nav vienkārši. Otrakārt, noteikti ir jādomā par to, kā cilvēks repatriēt, nu, piemēram, ja runājam par tunisiešiem, bet ja mēs domājam par izmitināšanu Eiropas Savienībā atsevišķos gadījumos, ja mums būtu jāuzņem šie bēgļi šeit, tad varbūt mēs varēsim glābt šos cilvēkus. Varbūt vajadzētu glābt viņus no tā, ka viņi vispār dodušies nedrošajās lēviņos, vidusjūras viļņos. Cik es saprotu, Lampedūza ir Itālijas teritorija. Itālija uzņem mazāk bēgļus nekā Zviedrija, piemēram, absolūties skaitļos, neskatoties to, ka Itālija ir vairāk iedzīvotāji. Vācija, apvienotā karalista, Francija, visas šīs valstis pieņem vairāk bēgļus nekā Itālija. Tā nav, ka Itālijā tikai visi iebrauc. Ir daudzas valstis, kas apsteidz Itāliju, statistikas dati tā liecina. Par solidaritāti. Vācijā mums ir savu pieredzi, mums ir 250 tūkstoši cilvēku, kas ieradušies vairāku mēnešu laikā. Itālija nav vēl pieņēmusi nevienu no šiem cilvēkiem. Tie ir visi bēgļu nometnēs. Kā mēs varam palīdzēt? Mums ir racionāli risinājumi direktīvas. Tām ir jādarbojas arī Itālijā, ne tikai pārējā Eiropas Savienībā. Itālija ir saņēmusi palīdzības piedāvājumus un arī turpinās saņems tos 80 tūkstoši. 000 migrantu šeit ir Itālijā šobrīd. Mēs nevaram runāt par īpašu ārkārtas situāciju. Tūkstots, divtūkstoši, trīs tūkstoši cilvēki ierodas Maltā. Tas ir vēl mazāk nekā Itālijā. Malta ir ļoti maza valsts, un, protams, ka tai ir lielākas grūtības integrēt šos bēgļus nekā Itālijā. Es domāju, ka solidaritāte ir absolūti nepieciešama. Jā, paldies. Nākamais runātājs Kračeto kungs. Tikai divas minūtes jūs rīcībā, vairāk nē, lūdzu, izslēdziet arī mikrofonu. Priekšsēdētāja rezolūcijas tekstā ir teikts, ka ir atbildība aizsargāt šo rezolūciju. Rezol... Fui, tas ir uzņemties atbildību par ANO drošības padomas rezolūciju, kurā ir teikts, ka ir atļauts bombardēt Lībiju. Es pats tieši esmu iesaistījies tajā traģēdijā, kas notiek Ziemeļāfrikā. Šīs bombardēšanas dēļ 150 tūkstoši lībiešu devās uz Tunisiju. Tikai šīs bombardēšanas šo gaisa uzlidojumu dēļ. Viss tas, kas noticis Lībijā, ir izraisījis tūkstošiem migrantu plūsmu, kas ir tagad ieradušies Itālijā. Man ir ārkārtīgi kritiska attieksme pret Itālijas politiku attiecībā pret šiem bēgļiem. Taču šķiet, ka Itālijā šobrīd ir ļoti nopietna humanā krīze. Tunisija ir valsts, kas mēģina attīstīties, attīstīt demokrātisku valsts pārvaldi Šobrīd Tunisijā ir 800 tūkstoši, varbūt pat miljonus cilvēku no Lībijas. Viņi atrodas ļoti sarežģītā situācijā. Tunisija mēģina veidoties par demokrātisku valsti. Mēs it kā to atbalstām, bet tad, kad šīs valstis uh, iet tālāk savā attīstības ceļā un aicina mūs palīdzēt vai iesaistīties viņu kāros, uh, vai kaut kādos naftas darījumos, vai uzņemt šos te bēgļus, tad mēs to nedaram. Tunisija ir vienīgā valsts, kas patiešām ir, eh, kas patiešām turpin šo revolūciju. Paldies, Alfāno kundze, lūdzu, divas minūtes jūs rīcībā. Paldies! Paldies priekšsēdētāji, un es gribētu pateikties komisārē. Vai mums patīk vai nē, bet komisāre ir vienīgā kas ir nākus klajā ar priekšlikumiem. Tāpēc gribētu jums arī pateikties par to, ka ieradāties šeit un skaidrojat komisijas pozīciju. Es ceru, ka man nebūs taisnība, taču man ir tāda sajūta, ka sliktākais vēl ir priekšā. No Tunisijas tūkstošiem bēgļu ieradīsies Eiropā, tāpat arī no Lībijas. No Čādas caur Lībiju arī šeit iebrauks cilvēku un no citām valstīm. Man joprojām šķiet, ka visi šie cilvēki nokļūs Eiropas teritorijā. Gribētu runāt par problēmu starp Franciju un Itāliju, par domstarpībām, eh, kad šīs valstis mēģina nelaist savā teritorijā šos te cilvēkus, patvērumu meklētājus. Vai šie pasākumi uz robežas ir legāli? Vai mums tiešām ir tādi objektīvie apstākļi, uh, lai varētu sākt darbināt direktīvu 55-2001. Es esmu ļoti kritiski noskaņot pret Itālijas imigrācijas politiku. Es zinu, ka daudz cits valsts, Vācija, Zviedrija un citas arī ir kritiski noskaņots pret to. Šīm valstīm ir jāparāda, kā mēs varam tikt galā ar šādu ārkārtas situāciju, kā mēs varam prognozēt tālāko notikumu attīstību. Mums palīdzētu tas, ja mēs varētu atzīt, ka mums nav pārāk daudz pieredzes patvērumu jautājumos un migrācijas jautājumos. Mums ir nepieciešams laiks, lai izstrādātu pieeju kaut kam, kas varētu notikt. Ja pie mums ieradīsies simtiem tūkstoši bēgļu caur Libiju, tad tiešām mēs varētu riskēt ar tādu sabrukumu. Paldies priekšsēdētāji, runāšu ļoti īsi. Es zinu, ka Mastrams kundzēs es jūs jāiet prom. Mastrams kundzēs jūs sveic ar visu to, ko jūs šajā sarežģītajā periodā esat darījusi, un es gribu uzdot jautājumu par pagaidu atļauju, uzturēšanās atļauju likumību, kas tiek izsniegts Itālijā šobrīd. Paldies, Hedas kundze, lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāji. Es uzdošu pavisam īsu jautājumu. Sauksim lietas īstajos vārdos. Kādus argumentus dalību valsts izmanto? lai neatbalstītu Itāliju un Maltu, lai nestāvētu plecu ar, pie pleca ar viņam. Jūs teicāt, ka Vācija pieņems vairāk nekā simts bēgļu, un kā ar citām valstīm, reizēm man gribētos būt klāt šajās padomas sēdēs, lai dzirdētu patiesību. Paldies, un visbeidzot Mulderkungs uzdos jautājumu. Paldies! Eiropas Savienībā pastāv brīva persona pārvietošanās kustība. Itālija dod pagaidu vīzas Eh, šiem te bēgļiem no Tunisijas. Vai komisija to atbalsta, vai tam ir vajadzīga komisijas atļauja? Dažas dalību valstis tagad slēdz ciet robežas. Vai tas ir likumīgi komisijas prāta? Un mans pēdējais jautājums, vai komisija uzskata, ka Schengens sistēma ir briesmās vai arī nav? Paldies! Paldies, Mūderkungs, un tagad došu vārdu komisārai. Māstrēms kundze. Paldies! Ir skaidrs, ka situācija, ar kuru mēs saskaramies šobrīd, ir sarežģīta. Ne tikai šodien, bet arī tāpēc, ka mēs nezinām, kas notiks nākotnē, kā attīstīsies situācija Lībijā un kaimiņu valstīs, un tāpēc mums ir grūti sagatavot dažādus scenārijus. Kamēr Lībijā pastāv vardarbība, Tikmēr um, cilvēki no šīs valsts uh, beigs uz kaimiņu valstīm, daži no tiem uz Eiropu, tāpēc nav ātri un viegli risinājumi. Un tie, kuri domā, ka tāda ir, tad es gribētu viņu apsveikt un lūgt uh, šādu risinājumu. Komisija sacīja, ka 24. maijā tā mēģinās prezentēt kaut ko visaptverošu. Uh, šajā sakarā attiecībās patvērumu sistēmu, par migrāciju, kā mēs varam cīnīties pret e, neregulāro migrāciju, cilvēku kontrabandu, kā arī tās opcijas, kas varētu atvieglot legālo migrāciju. Protams, galvārds e, pieder dalībvalstīm, bet nākotnē e, darba migrācijai ir visas perspektīvas. Mēs varam domāt par sadarbību ar valstīm šai sakarā, piemēram, identificējot iemaņas un arī vai mēs varam piedāvāt kādas savietošanas programmas. Līdzīgas programmas ir strādājušas Francijā, Itālijā, Tunisijā, bet da dažādu iemeslu pēc tās nav bijušas veiksmīgas, un mums par to ir jādomā tālāk, tālāk par robežu kontroli un par integrāciju. Kā mēs varam labāk organizēt cilvēku integrāciju, lai mēs varētu piedāvāt konsekventu visaptvarošu viedoklu situāciju. Un, kā jūs sateicījāt, mēs palīdzam Tunisijai dažādos veidos Man šobrīd nav manā rīcībā skaitļu, kāda līdzekļu tiek piešķirti Tunisijai, bet mums ir jādomā par viņu prioritātiem. Viņiem ir nepieciešama palīdzība vēlēšana demokrātijas, kas pārejas posma sakarā, un mums ir jā. Ja piemēro mūsu palīdzību viņu prioritātēm. Mm, Tāpat tas attiecas arī uz Ēģipti un uz Tunisiju, un mums ir jāskata, kā mēs varam sadarboties plašākā mobilitātes kontekstā, gan runājot par patvērumu, par migrācijas politiku, atgriešanos atpakaļ uzņemšanu un arī sadarbību legālās migrācijas un mobilitātes jomās, piemēram, par vīzām atsevišķām cilvēku kategorijām. Uh, Itālijai. Mēs esam identificējuši 171 e, miljonu eiro periodam e, no 2007. līdz 2011. gadam, un liela daļa no, tās, e, no šīs naudas vēl Itālijā nav izlietota. Mēs mēģinām to pārvirzīt, lai tā varētu tikt uh, E, izmantota, lai risinātu humāno situāciju Lampedūzā un vietās, kur e, tāpat tiek uzņemti citi imigranti masveidā. Pār vienošanos starp Tunisiju un Itāliju pastāv tādā pakāpeniskai šo cilvēku atpakaļ nosūtīšanai. Tālāk par Schengen es nedomāju, ka Schengen ir briesmās, bet mums ir Eh, jābūt eh, vērīgiem, lai mēs varētu identificēt trūkums Schengena sistēmā. Bija vēstule no komisijas nu, eh, izvērtēšanas mehānisma sakarā par to, kā mēs varam to padarīt labāku, neatkarīgāku, bet arī par to, kā mēs varam meklēt iespējas uh, Eh, zināmos apstākļos uz laiku pārtraukt tā darbību. Piemēram, jūs zināt, ja ir kādi sabiedriskās kārtības eh, priekšnoteikumi vai liela futbola spēle vai kā dalībvalsts neīsteno savus nosacījumus, mēs šos jautājumus skatīsim vēlāk šogad. Bet ko ir izdarījusi Itālija? Tā ir izsniegusi pagaidu uzturēšanās atļaujas atsevišķiem uh, Eh, Tunisijas migrantiem tie ir identificēti, reģistrēti un saņēmuši eh, pagaidu atļaujas humāna apsvērumu dēļ. Tas saskan ar Itālijas un ar Eiropas likumiem, bet arī Itālijas dekrētā un Eiropas likumos ir sacīts, ka lai tā, šīs atļaujas būtu derīgas visā Schengenas telpā, tam ir jāatbilst Schengens likumam. Tas nozīmē uz individuāla pamata ir jāizvērtē, vai ir derīgi ceļošanas dokumenti, vai viņiem ir uzturēšanās līdzekļi, vai viņi ir SIS datubāzē, pareizāk sakot, vai viņi nav SIS datubāzē, un vēl daži citi kritēriji mums nav tiesību Eh, īstenot sistemātiskas kontrolas Schengenā, bet var būt individuāls kontrols balstoties uz e, saņemtu informāciju. Atsevišķas valstis vakar pauda savas bažas šajā sakarā, Itālija mēģināja tās nomierināt, protams, mēs no komisijas puses situācijai sekojam ļoti rūpīgi, mēs nerīkojamies balstoties uz balmām vai mēdīziņām. ziņām Bet, protams, mēs situācijai sekojam ļoti cieši. Un mēs vēlamies izvairīties, lai jautājums tiktu pārāk politizēts. Ļoti īsais jautājums Schengen, Romānija, Bulgārija. Vas vispār apspriests netika. Komisija neko nevar eh, šeit pateikt, sarunas notiek, un es ceru, ka būs rasta izēja no situācijas. Salvaro kungs, ja komisija ir jāmaina priekšlikums, tas jādara vienvalstīgi, protams, sarunu laikā pēc tam un atkarībā no jūsu viedokļa tas var mainīties, bet ir jābūt vienbalsīgumam. Botskurts kundze, viens no jautājumiem, par kur vēl nav vienošanās padomē, ekstra teritoriālā uh, Eh, iedarbība, darbība bērnu tiesību pārkāpumu gadījumos. Tas vēl nav atrisināts. Tālāk ģimenes at, at, apvienošanās, ja šo jautājumu uzdeva uh, Gijoms kundze. Diskusija notiek vairākās dalībvalstīs, Francijā, Nīderlandē. Šobrīd likumdošanā ir spēkā, un kā jūs zināt, jēdziens ģimene ir iekļauts dažādās direktīvās un tiek interpretēts dažādos veidos, bet vajadzētu rast kopēju nostāju šajās, eh, šajā sakarā. Mēs sekojam rūpīgi šiem jautājumiem. Tas neatiec tikai uz eh, imigrantiem, bet arī uz viena dzimuma pāriem un e, citiem gadījumiem, tāpēc mēs līdz gada beigām sagatavosim zaļo grāmatu, un šobrīd mums ir jāskata, kādi jautājumi vēl tiks iekļauti. E, kāda veida argumenti? Šeit nav runa par argumentiem, bet situācija ir tāda, kāda tā ir. Un pat, ja dal daudzās dalībvalstīs uh, Vācija, Francija, Beļģija uh, uztver daudzus pat uh, lielu skaitu patvērumu meklētāju, tad tomēr solidaritāte nav visaugstākajā līmenī. Paldies! Jums paldies, komisāra Malstrēm, turpina priekšsēdētājs, jo jūs uzklausījāt 20 jautājumus, sniedz, sniedzāt atbildes, jūs uzklausījāt bāžas, protestu par situāciju. Un eh, mēs apzināmies, ka situācija eh, vieš raizes, tā turpinās, tā attīstās, bet mēs eh, rēķināmies un paļaujamies uz jums, ka jūs varēsiet virzīt darbus priekšu un ar prieku tiksimies ar jums atkal. Paldies!